Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Lūdzu, ieņemiet vietas. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Sēde ir atsākta. Tagad notiks ceturtā vēlēšanu kārta. vispirms uh, mums ir jāizvēlas jauns uh, balsu skaitītājs Dotsas kundzes vietā. Tā tad ir jā, jāizraugās, jāievēl jauns balsu skaitītājs Dotsas kundzes vietā. Frau Lara. Lara Komi. Okay. Vielen Dank, Frau Komi. Paldies, Komi kundze. Dāmas un kungi, tagad uh, sāksim ceturto balsošanas kārtu. Es atgādinu, ka saskaņā ar uh, reglamenta 16. panta pirmo daļu ceturtajā vēlēšanu kārtā piedalās tie divi kandidāti, kuri ir saņēmuši vislielāko balsu skaitu trešajā kārtā. Tie ir Pitela un Tajānī. Tagad lūdzu izdaliet uh, biļetenus un ir uh, balsu skaitītājiem atkal jānostājas savās vietās. Lāra Komī uh, aizstāja Docas kundzi, tātad viņai ir jāstāv pie burtiem E līdz G šajā sektorā E, G. Lūdzu. Eh, Hekmār kungs, tātad ieņemiet eh, savu vietu. Hekmārk kungs. Tad, meine Damen un Herren. Dāmas un kungi. Visi balsu skaitītāji ir nostājušies savās vietās. Līdz ar to sākam balsošanu. Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordneten. Dāmas un kungi, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Nē, vēl nav nobalsojuši. Jautāju vēlreiz, vai visi kolēģi ir nobalsojuši, vai kāds vēl vēlas tagad balsot?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 pēdējais uh, uzaicinājums. Vai visi ir bals nobalsojušie? Ja jā, tad uh, balsošana ir pabeigta. Un lūdzu uh, nogādāt uh, balsošanas urnas uh, zālē ar 1-1. Es pieņēmu, ka uh, starp 21 līdz 21.15 rezultāti būs zināmi, un līdz tam laikam tagad izsludinu pārtraukumu sēdē.